Ladies and gentlemen, dear colleagues, um, I thought you'd better continue our committee meeting. Dārgie kolēģi, nu, mums um, jāatsāk darbs. Visi laipni lūgt atpakaļ. Desmitais punkts darba kārtībā. Tātad vēlos sveikt Meglenu uh, Kunevu. Katreiz delegācijas Eiropas padomē vadītājam. Vēstniece Kuneva nu jau gadu strādā šajā amatā. Mums notika bilaterāla tikšanās eh, gada sākumā Strasbūrā, un man tiešām prieks, ka varējām organizēt šo viedokļu apmaiņu mūsu komitejas sanāksmēm. Eiropas parlamentam ir ļoti labas attiecības ar Eiropas padomi. Runājot par kopīgajām vēlēšanu novērošanas misijām, uh, Eh, attiecības ar parlamentāro asambleju un eh, arī ECO, ar kuru mums arī ļoti laba sadarbība un ļoti redzama sadarbība. Mums ir uh, eh, uh, Venēcijas komisija, parlam, kas ļoti palīdz da parlamenta darbiem. Īpaši AFET komitejā mums bija ziņojums par cilvēktiesībām demokrātiju un par paplašināšanu. Na, ļoti drīz atkal gatavosim kārtēju ziņojumu par šīm tēmām, tā kā um, prieks um, par šo sadarbību Kunevas kundze strādā Strasbūrā, mm, kur mēs viesojamies katru mēnesi, tā kā būs iespēja kontaktēties biežāk. Un tagad es iet lepni lūgta Briselē un uh, Jums ir minu 15 minūtes, lai pastāstītu par Eiropas padomes vīziju, mm, un tad noteikti uzdosim jums jautājumus. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Tā ir īsta privilēģija būt ar jums šodien un piedalīties šajā svarīgajā viedokļu apmaiņā. Priekšsēdētājs eh, plānoja eh, sākt ar to pašu teikumu, ka, lūk, jūs bieži esat eh, Strasbūrā. Uh, Nu, tiešām būtu lieliski, ja eh, mums izdotos eh, tikties biežāk, un īstenībā, kad un kur jūs vēlaties, ja ir vēlme konsultēties ar mani vai Eiropas padomas ierēģiem. Jūs zināt, mums ir jaunievēlētais ģenerālsekretārs, un eh, es ceru uz pilnu nodar sadarbību ar jums. Principā ir zināmas mūsu tradīcijas, mūsu sadarbības metodes, e, principā vispār mums ir zināms, bet, e, lai būtu kristāli skaidri, vēlos uzsvert dažus sadarbības aspektus. Visu pirms diezgan bieži mums man jāprecizē un citiem kolēģiem, ka e, Eiropas padome uh, nav Eiropas Savienības padome. Ļoti bieži ir šie pārpratumi un ļoti bieži no tā izriet dažāda veida problēmas. Mēs esam dažādas organizācijas ar dažādām, bet, protams, astarpēji papildinošām funkcijām. Um, Eiropas padomē 47 valstis spēcina demokrātiju un cilvēktiesības visā kontinentā un globāli pasaulē. Um, mūsu mm, palīgi iestādes iekļauj arī cilvēku tiesību tiesu, kas ir ietekmīgākā tiesa pasaulē. Mums ir arī konstitucionālo ekspertu uh, fórums, uh, cilvēku tiesību komisija un Venēcijas komisija, kas jau tika pieminēta. Nu, tā tad um, mēs uh, visām šīm palīgu organizācijām spēcinām cilvēku tiesības un demokrātiju un parlamentārā asamblēja. Uh, konkrēti uh, veids uh, kriminālu vajāšanu, palīdz uh, cilvēktiesību pārkāpumu upuriem un no, nodarbojas tādiem aspektiem kā juridiskās apelācijas, tiesas prāvas un tam līdzīgi. Tātad, um, kad cilvēku tiesības tika nepamatoti um, aizskartas, tad mēs piedāvājam viņiem aizsardzību. Eiropas Savienība uh, tuvina 28 dalību valstis savā starpā, harmonizējot likumdošanu, harmonizējot noteiktas politikas. Un visas 28 dalību valstis ir arī Eiropas padomes valstis, un mums ir kopīgas fundamentālās pamatvērtības. Divas organizācijas eh, cieši sadarbojas cilvēktiesību jomā, tiesiskuma jomā, demokrātijas jomā. Uh, Mēs vēlamies um, uzlabot situāciju šajās jomās gan Eiropā, gan citos kontinentos, um, principā visā pasaulē. Um, tie ir tādi pan-Eiropas visas Eiropas mērķi un visas Eiropas sadarbība. Sadarbība starp um, Eiropas Savienību un Eiropas padomi uh, būtiski progresējusi kopš 93. gada pirmās sadarbības programmas. 2007. gadā tika parakstīts saprašanās memorands un uh, Eiropas padomas uh, stūrakmens uh, loma šajā memorandā tika apstiprināta. Tad bija labas gribas deklarācija 14. gadā, kur tika definētas uh, uh Uh, mūsu prioritātes diviem gadiem. Un nākamgad tiks uh, pieņemts jauns manifests ar nākamiem, uh, nākamo divu gadu prioritātēm. Šādi tiek īstenota strateģiskā sadarbība starp ES un Eiropas padomi. 18. gadā šī sadarbība kļūs vēl intensīvāka tieši pie tiesiskuma aspektiem. Mēs runājam par garantijām, cilvēktiesību garantijām un uh, labākai cilvēktiesību aizsardzībai Eiropā. Mums ir vienas un tās pašas vērtības un mums ir viens un tās pašas eh, saistības pienākumi, eh, proti nodrošināt efektīvo multilaterālismu. Un tās nav pašsaprotami, ir jācīnās par labāku multilaterālismu. 18. un 19. gadā Eh, Eiropas Savienībā apņēmās eh, izpildīt Eiropas padomas konvencijas, arī turpmāk uzlabot sadarbību un eh, būtiski atspoguļot organizācijas prioritātes savā darbā. Mums ir Eiropas padomas koordinācijas virsnieks Briselē, Zeltas Lobners, man, mans kolēģis, un jums ir delegācija Strāsbūrā. Uh, Uh, kur taisnies atbildi par sadarbību ar Eiropas Savienību, un turpināšu to darīt. Eiropas padomju sadarbība balstīta trijos pīlāros - politisks dialogs, sadarbības projekti un juridiskā sadarbība. Pirmais pīlārs - politiskā, institucionālā un tehniskā sadarbība. Uh, Un, principā, te ir tāda divvirziena ielā, atvērtas diskusijas, un eh, šis pīlārs ir izšķirīgs mūsu sadarbībai. Ģenerālsekretārs tajā eh, piedalās šajā sanāksmēs eh, daudzi kolēģi no Eiropas komisijas, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, tad arī parlamenta priekšsēdētāji piedalās šajā sadarbībā katru gadu notiek augsta līmeņa amatpersonu tikšanās, tas savu veidu mūsu abu iestāžu samits, kur tiek izstrādāts pārskats par izdarīto un vadlīnijas nākotnē. Eiropas komisija un Eiropas padome kopīgi īsteno daudz programmu. Tas ir otrais sadarbības pīlārs. Programmas var būt uz valstīm orientētas, reģionālas vai multilaterālas lai uzlabotu situāciju cilvēku tiesībām un demokrātiju gan Eiropas Savienībā, gan kaimiņu valstīs. Kopīgas programmas atbalsta juridiskas un izglītības reformas daudzām aktivitātēm, apmācības aktivitātes, semināri, ekspertu ziņojumi, konsultācijas valdībai. Tas notiek sadarbībā ar attiecīgās valsts iestādēm. Kopīgas programmas uh, Eh, ir vislielākais līdzfinansējuma avots eh, Austrum Eiropā, Dienvidu Austrum Eiropā, Dienvidu Kaukāzā, Turcijā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Centrālā Āzijā. Eiropas eh, Savienība aizvien aktīvāk piedalās, tas ir prognozējumi šādās programmas. 18. gadā 52 kopīgas programmas eh, sāka tikt īstenotas. Eiropas padome atbildīga par eh, projektu īstenošanu reģionālajos birojos kopīgi ar ES delegācijām. Šīs kopīgās programmas eh, veicina labāku tiesiskumu, cilvēku tiesības un demokrātiju, un vien paliek lielākais līdzfinansējuma avots Eiropas padomes tehniski tehniskai palīdzībai. 18. gadā uh, mums bija 154,8 uh, miljoni, tik liels budžets mūsu programmam, uh, no kur no šī budžeta 131 ar pusi miljonu, jeb 85% ieguldīja Eiropas padome un Eiropas Savienība. Nu, savukārt um, Savukārt pārējais nāca no partneriem. Es uh, īsi pastāstīšu, kur tika ieguldīta uh, šī nauda. Uh, paplašināšanās instrumentā, Turcijas sadarbības instrumentā, pēc pirmās fāzes 16. 19. gadā. Tagad mēs vairāk orientējamies uz Balkānu valstīm un E ES 20 mērķiem, kas jāsasniedz līdz 20. gadam. Šīs programmas otrā fāze sākās maijā, šī gada maijā, ar 25 uh, miljonu aploksni līdz 21. Uh, gadam. Nākamais instruments ir austrumu partnerība, ir programma labākai pārvaldībai. PGG ir uh, saīsinājums, programmas nosaukuma saīsinājums. Te mums ir 75 miljoni periodam eh, no 19. līdz 21. gadam. Un te mēs runājam par Austrum Eiropas prioritātēm tiesiskuma un eh, tiesu iestāžu reformu jomā. Un arī šeit mums ir 20 mērķi no Eiropas Savienības puses. Un par to vienojās um, Austrum partneru samitā. Un uh, trešais. Uh, uh aspekts ir um, sadarbība dienvidu valstīm ar 3,3 miljoniem. Šo programmu prioritāte ir uh, labāks tiesiskums, demokrātija, sociālā vide, cilvēku tiesības, kapacitāte un vardarbības apkarošana pret sievietēm. Nu, un tagad eh, trešais pīlārs - juridiskā sadarbība eh, starp ES un uh, Eiropas padomas monitoringa iestādēm. Šī, šis pīlārs ir uh, būtiski palielinājies pēdējo gadu laikā, un tur uh, tieši Venēcijas komisija aktīvi piedalās arī Greko, valstu grupa pret korupciju, Manival, kur runa ir par naudas atmazgāšanas apkarošanu. Viens no galvenajiem sasniegumiem, un pie kuriem noteikti vēl piestrādāsim, ir mūsu novērotājs status kā Eiropas Savienība, Greko. Tātad mēs uh, esam klāt kā viens novērotājs Eiropas Savienība, pat jā, visas 28 valstis ir arī individuālās uh, eh, līgumslēdzēja valstis. Tad uh, turpināšu ar cilvēktiesību konvenciju mūsu uh, galvenā vērtība, kas ļauj pasargāt cilvēku tiesības visur pasaulē. Uh, šeit aktīvi darbojas uh, cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Uh, jūs zināt, varbūt uh, 13. gadā um, tiesa uzsāka procesu pētot uh, judikatūras atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai, un uh, šis uh, process vēl nav pabeigts, bet mēs jau esam kā, nākamajā fāzē. Bet varbūt par to es uh, varu vairāk pastāstīt nedaudz vēlāk. Cerams, tuvākajā nākotnē. Mēs arī pie migrācijas piestrādājam, pie mākslīgā intelekta visām šīm lietām, un eh, nesen tika ievēlēts jauns ģenerālsekretārs. Tas ir labi eh, zināms eh, politiķis, politiķa, bijusi Serbijas ārlietu ministre, un tiešām prieks par viņas ievēlēšanu. Viņa piešķirs jaunu dinamiku mūsu iestādēm. Es domāju, varbūt būs jautājumi par mm, mieru uzturēšanu un eh, sadarbību ar Krieviju. Eh, Krievijas tātad delegāciju parlamentārajā asamblējā mēs eh, runājam par jaunu, jaunu sadarbību starp um, parlamentāro asambleju un ministru komiteju, lai precizētu šīs sadarbības modalitātes, lai saprastu, kā varam balsot um, kopīgi, uh, lai uh, pārliecinātu katru dalību valsti mm, par to, ka noteikumi jārespektē visiem, un mēs visi cienām un aizstāvam mūsu vērtības. Mēs esam pārliecināti, ka multilaterālisms ir labākā sadarbības metode. Un te mēs runājam gan arī ar sadarbību par NVO, pašvaldībām, reģionāliem organizācijām un visiem interesantiem. Un pirms noslēgtu šo mm, ievaddaļu, teikšu, ka šī ir lieliska vieta, kur tikties. Un eh, īstenībā tas eh, eksistenciāli pamato, eh, pamato to, kas ar mums notiek, šo eksistenciālo aspektu, kā Leonardo glaznā, kur ir attēlots šis cilvēks un kas atrodas pasaules centrā. Mm, Nu, te mēs arī esam tā kā Eiropas Savienības pašā centrā. Un mums blakus tā kā, tā kā satelīti ir visa šīs reģionālās organizācijas. Es domāju, ka šāda Eiropas Savienības balsi saklausīs visā pasaulē. Paldies! Paldies, uh, vēstniec kundze! Tagad, kolēģi, mums ir ap 20-25 minūtēm, lai uzdotu jautājumus un saņemtu atbildes. Lūdzu, norādiet, kurš vēlas izteikties. Jo pēc tam mēs eh, turpināsim eh, ar eh, diskusiju ar mm, jauniecelto es delegācijas Bosnijā un Hercegovīnā vadītāju Johanu Satleru. Bet eh, nu, pagaidām mēs eh, runājam par Eiropas eh, padomi un Eiropas padomas jaunu ievēlēto priekšsēdētāju. Un tik tiešām būtu lieliski, ja jau mēs tiekamies, varētu tikties potenciāli katru mēnesi Strasbūrā, varbūt varētu arī tikties pie brokastu galda un uh, pārunātu aktuālas uh, problēmas, uh, aktuālo situāciju. Tas būtu lieliski. Un tagad um, došu vārdu pirmai runātājai, Zofko kundze. Paldies priekšsēdātāji, paldies viešņai, esmu no Horvātijas un um, tiešām prieks. Prieks par šo Eh, jaunievēlēto mm, ģenerāla sekretāri, um, praktiski mūsu valsts eh, iepriekšējā eh, ārlietu ministre. Jūs ļoti visaptveroši izskaidrojāt sadarbības modalitātes. Um, starp mūsu organizācijām. Kā jūs teicāt, vairāk par 80% finansējuma Eiropas padomes programmām nāk no Eiropas Savienības. Mm, tā tad mums eh, jāseko līdzi tam, ko dara Eiropas padome uz ko tā fokusē savas aktivitātes, konkrēti Dienvidaustrumu partnerība un tas, kas notiek Balkānu valstīs, mūs ļoti interesē, nepārprotami. Varbūt jūs varat vairāk pastāstīt par Krievijas delegācijas atgriešanos e, parlamentārajā asamblējā, kāda tagad ar to ir situācija, un Turcija, kas nerespektē Eiropas padomes rezolūcijas. Vai notiek dialogs starp Eiropas padomu un Turciju? Kaut kādā veidā šī problēma tiek risināta? Paldies, kur bija Līs Gālers, Danova. Gudinska un Marjānī kungs. Šie kolēģi ir pieteikušies. Nu, ja tas ir viss, tad um, droši vien uzklausīsim uh, visus kolēģus un tad uh, ļausim iespēju atbildēt vai arī jūs vēlaties atbildēt pēc katra, pēc katra komentāra? Uh, nu, jā, nu vienīgi, nē, saka runātājiem, es baidos kaut ko izlaist vai aizmirst. Nekas es jums atgādināšu, saka priekšsēdētājs. Un tagad Gudinska kungs. Paldies! Um, Es koncentrēšos uz Turciju un tiešām paldies par uh, to, ka atbraucāt pie mums. Es um, atceros, kopš septītā gada notiek um, tādas kopīgas apmācības uh, tiesu iestādēm, tiesu iestāžu darbiniekiem. Es vēlos pajautāt par sadarbības statusu tur. Vai tas turpinās, vai um, ir iespējams uh, uzturēt sadarbību mm, tādā pašā līmenī? Uh, Otrs jautājums ir par pretspīdzināšanas komiteju. Arī, mm, teicībā, uz Turciju 16. gadā notika vizīte un 19. pēdējā vizīte un uh, tika intervēti politiski ieslodzītie. Bet nevienu ziņojumu neesam saņēmuši pēc um, šiem braucieniem. Ja tie ir publiskoti kaut kur, jūs varat lūdzu par to pastāstīt. Ja šī ir konfidenciālā informācija, tad nu, gribat vairāk par to uzzināt, kur tie ir atrodami un izlasāmi. Un pēdējais jautājums, jā, kā izskatās um, attiecības ar Krieviju, kāda ir jūsu pozīcija? Nu, tagad šķiet, uh, Krievija atkar ir uh, pilntiesīgs um, dalībnieks parlamentārajā asamblējā un, um, un īstenībā um, Maskavā tiek. Um, bradāts ar kājām uh, vēl pēdējās atlikušās civiltiesības, um, kā mēs visi redzējam, un kas ar to tad notiek. Paldies, Marijānī kungs! Paldies priekšsēdātājiem! Vēstniece kundze, es uh, pazīstu Eiropas padomī, jo strādāju pirms kādiem gadiem monitoringa komitejā. Visu pirms um, uh, par cilvēku tiesību konvenciju. Uh, Mūs eh, ļoti interesē uh, pretterorisma fokus un um, tas, kā šo teroristu apkarošanu apvienot ar cilvēktiesību ievērošanu. Francijā cilvēks tika notiesāts uh, desmit gadiem par terorismu. Pirms sešiem gadiem viņu izraidīja uz Alžīriju. Uh, un tur viņu sūta no viena cietuma uz otru, mm, jo mm, nu, jo tāds bija tiesas uh, spriedums. Tad um, es atceros, uh, ka Maķedonijā uh, sestajā gadā uh, kāds tiesnesis tika iecelts cilvēktiesību tiesā, kas nerunāja ne angliski, ne franciski, kaut arī viņam pēc noteikumiem būtu jārunā abās valodās. Viņš arī nepārzināja konvencijas tekstu un īstenībā nevarēja spriest par to, kas notiek. Vai tiešām tiesnešu iecelšana um, nav pārāk politiska? politizēts pasākums un vai to nevajadzētu labot. Un trešais jautājums - Krievijas situācija. Krievija nu, iemaksā tikai pusi no tā, kas tai būtu jāiemaksā. Turcija tāpat. Vai varbūt tikai tādēļ, lai Krievija pilnā mārā maksātu savu dalības uh, maksu Krievijas delegācija tika uzņemta atpakaļ parlamentārajā asamblējā. Nu, es vienkārši uzdrīkstēšos uzdot šo jautājumu. Paldies! Nākamais runātājs - Kubilis kungs. Es atceros mūsu tikšanos Strasbūra, kad es pastaka domāju kandidēt uz ģenerāla sekretāra amatu, bet, nu, veiksmīgi beigu beigās es nonācu šeit un uh, jūs esat pie mums ciemos. Ļoti nu, jauki man interesē situācija Krievijā. Te runa ir par vērtību krīzi, un tā mani padara ļoti skumju. Es atceros, 90. gados mums bija skaidra ideja par Eiropas padomi. Tā bija organizācija ar skaidriem standartiem, un uh, lai kļūtu par Eiropas padomus dalībvalstu, nu, tad bija jāievēro zināmas lietas, jāuztur zināmi standarti. Un tagad eh, mums ir Krievija, kas tika sankcionēta un kas atgriežas pilnām tiesībām un vajā demonstrantus Maskavā uzreiz pēc tam. Kas notiek? šīm attiecībām, tātad Eiropas padome un Krievija. Vai Krievija tiešām uzlabo savus standartus attiecībā uh, uz demokrātiskumu, cilvēktiesībām, tiesiskumu, vai uh, te runa ir par dubultstandartiem, vai standarti Eiropas padome tagad uh, vienkārši pazeminās? Mihails Gālers. Man... Jā, paldies. <clears throat> Tiešām vairākus desmit gadus Eiropas padome bija demokrātisko valstu klubs, funkcionējuši demokrātisko valstu, un pēc uh, mūru krišanas mēs atvērāmies citām valstīm. Ir valstis, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā, tās, es teiktu, ir pamatoti tur uh, ar pilnām tiesībām. No otras puses, Krievijas e, iestāja 90. gados bija saistīta ar lielām cerībām, bet beidzot ir notikusi šī agresija pret Ukrainu, ar tādām sekām, kādas tad arī pieņēma Eiropas padome. Es atceros e, e, Krievijas agresijas pirmos gadus, sākot no 2014. gada, kad mēs dažreiz pieņēmām rezolūcijas no parlamentārās asamblejas kā labu, e, labus piemērus vai paraugus arī mūsu pašu rezolūcijām. Un tagad esam redzējuši e, šīs lietas, par kurām jau tika runāts, šī e, bez e, noteikuma nepadošanās, bet Krievijas atkal pielaišana. Man jautājums ir tāds, jūs tur pārstāvat Eiropas Sanību un Eiropas Sanība saglabā savas sankcijas pamatoti, jo Krievija jau nav izbēgusi savu agresiju. Uh, Jūs pārstāvat, jūs e, sēžat institūcijā, kas, protams, e, e, faktiski atzīst, ka agresija turpinas, bet lai saglabātu Krieviju Eiropas padomē, ignorējusi ir savas sankcijas un visko citu. Kā jums šķiet, vai jūs spēsiet pastāvēt uz to, ka vismaz šīs uh, gaidas e, e, vai prasības, kas ir izskanējušas attiecībā uz Krieviju, ka, lai viņi nopelnītu ar darbiem, ne tikai ar vārdiem šo status, vai jums būs iespēja e, pieprasīt no Eiropas padomas dalībvalsts, ka tas, ko viņi ir apsolījuši, tiks pildīts, piemēram, maksājumu 2017. 18. gada. Vai tas nebūtu arī jums uzdevums pārliecināt, vai visas pārliecināties, vai visas šīs e, prasības, kas bija rezolūcijās e, e, formulētas Krievijas atkal pielaidei, arī ir īstenotas. Es priecājos par jūsu darbu, bet es gribētu zināt precīzāk par šo mūsu nostāju attiecībos Krieviju. Paldies, Mihail Gāler! Un pēdējais vārds mūsu gul, bulgāru uh, kolēģim Jordanova kungam. Eh, paldies priekšsēd, ka devāt man vārdu, Kunevas kundze. Es runāšu eh, bulgāru valodā, mēs esam ilgu laiku pazīstami, savstarpēji jūs bijāt mana ministre. Es jums gribētu atgādināt. Kad es biju Bulgārijas parlamenta priekšsēdus, Bulgāri, Bulgārija kļuva par Eiropas padomes dalību valsti. Un tagad, ja toreiz 1990. gadu sākumā Bulgārijā mums būtu bijis šāds režīms, kādu tagad redzam Krievijas federācijā, esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs nebūtu pielaisti Eiropas padomē. Uh, turpināšu līdzīgā garā, kā jau man kolēģi runājuši, Bulgārija ir ļoti nobežījusies e, pār Putina kunga nedemokrātisko režīmu, par Krievijas agresiju Ukrainā, jo tas notiek tikai 400 km no manas pilsētas Vārnas kas ir īstenībā Eiropas Savienības robeža. No nu, šīs agresīvās valsts mūs šķir tikai Melnā jūra. Es domāju, ka Krievija turpina vajāt cilvēktiesību aizstāvjus, tā turpina vārdarbīgi izkliedēt miermīlīgas protestētājas, kuri tikai vēlas aizstāvēt savus pilsoņu tiesības. E, viņi vēlas piedalīties vēlēšanās, kandidēt e, uz amatiem. Krievijas e, federācija turpina mīdīt kājām cilvēktiesības, demokrātijas principus. Cietumi ir pārpildīti ar polītieslodzītiem. Mēs redzam, kā traģēdija turpinās. E, e, tā skar tādas cilvēks kā Oļegu Sencolu un citas cilvēktiesība aizstāvis. Mēs redzam, ka šī e, kara gūstekņu apmaiņa vēl, tai vēl jānotiek. Un pēdējās Putina kunga deklarācijas, ka viņam nesot um, nenākot nemaz prātā Mīnskas uh, līgumas uh, īstenot, Krīmas aneksija uh, turpinās un Eiropas padome ir vienīgais veids, kā mierīgi risināt šo problēmu. Eiropas saimnībā ASV Kanāda demokrātiskās valsts izmanto sankcijas kā demokrātisku instrumentu. Bet man ir jautājums šāds. Ko konkrēti Eiropas padome var darīt? Eiropas padomes parlamentārā asambleja, konkrētāk runājot, raugoties uz to, lai Krieviju atgrieztu, lai cik abstrakti tas neliktos e, pie e, e, cilvēktiesību, demokrātijas un brīvības respektēšanas. Paldies, kolēģi Jordanov, jūs uzdevāt daudz jautājumus. Ja desmit minūšu laikā jūs varētu tos atbildēt, tas būtu brīnišķīgi. Dod jums vārdu, vēstniecis kundze. Paldies! Es domāju, ka ir viens kopsaucējs jūsu, eh, vermā jūsu jautājumu, eh, un tās ir šīs kopīgās bažas, eh, un es personīgi un kā es diplomāte mm, varu apliecināt, ka centīšos rast labāko veidu, kā mēs varam lūkot uzlabot E, situāciju Krievijas federācijas pilsoņiem. Šajā e, punktā, es domāju, mums šaubu nav, tādēļ mēs esam šeit. Bet ļaujiet man jums teikt, kas nesen notikās ar Krievijas federāciju, lai saprastu, kur tad mēs stāvam. Krievija tika izslēgta no, e, tai tika atņemtas parlamentārajā asamblējā balstiesības, uh, Tā ir viena no institūcijām. Viņi turpināja, viņiem arī nebija šīs vēlēšana eh, tiesības piecas gadus, bet eh, nekāda viņiem neatņēma tiesības piedalīties eh, ministru padomas, ministru komitejas sēdēs un arī balss tiesībās. To es gribētu uzsvērt. Uh, Tātad pat tad, kad viņi pārstāja maksāt savus dalības maksas, kas ir drusku vairāk kā 10 miljoni gadus Eiropas padomē, viņi saglabāja savu statusu ministru komitejā. Ministru komiteja ir strateģiski to tā paredz Eiropas padomes statūti vai reglaments. Un viņiem ir e, ļoti e, nopietna loma, ļoti svarīga šai ministra komitejai. E, komiteja sanāk uz sēdēm reizi nedēļā. Krievija vienmēr ir piedalījusies tur pilntiesīgi. Neskatoties uz to, ka viņi pārstāja maksāt dalībmaksas. Tādēļ bija absolūti nepieciešams pieņemt lēmumu, kas notiks nākotnē. Ministru komiteja arī nevarēja saglabāt Krieviju kā e, dalībnieci, e, bet e, tomēr valstu vairākums negribēja Krieviju izslēgt. Un tad bija jāmēģina rast kāda vienošanās, un šie pūliņi turpinās tagad attiecībā uz nākotni. Uh, Eh, šis ir dokuments, vienotais mehānisms, eh, situācija ir, eh, protams, diezgan unikāla, kā divas puses var sadarboties uz tādiem pamatiem, kas nebūtu pretrunā ar uh, otru iestādi un tās reglamentu. Es ceru, ka nākotnē šādas situācijas neatkārtosies. Jūs apzināties tie, kas eh, seko pa, e, rūpīgi padomes darbam, un es ļoti priecājos, ka Kubīlijos kungs ir šeit. Es ļoti vēl atceros jūs trešā pīlāra, demokrātijas pīlāra, kad jūs savu vīziju Eiropas padomē prezentējāt, un es ceru, ka tas tur arī tur paliks. Bet jūs zinat, ka mums ir daudz ziņojumu Kevičs ziņojums, eh, Diligori ziņojums, Nikolētī, De Suteres kundzes ziņojums. Viņa jau ir parlamenta deputāte un beidzot eh, tika atzīts, ka deputātiem nevar atņemt balstiesības spējas. PACE un Eiropas padome bija vienīgās organizācijas pasaulē, kur Krievijai atņēma balstiesības vienīgā. Un e, to arī mums vajadzētu atcerēties. Vai ar to ir viss beidzies? Es nedomāju, jo katru gadu katrai no valstīm ir jāprezentē e, e, stāvoklis tajā, un tie varētu arī tikt noraidīti. E, tad, tad e, par jūsu jautājumiem, ko varam darīt nākotnē? Nu, ir jāpaliek e, modriem, jārunā skaidra valoda, ir jābūt aktīviem. Jūs man daudzkārt jautājat, kāda tad esot mana nostāja. Es nekad, kad esmu uzstājusies ministru padomē, nesmu eh, aizmirsusi nosodīt Krimas Sevastopoļus nelegālo aneksiju no Krievijas puses. Mēs esam pauduši savu nelokamo atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei un suverenitātei. Uh, Eh, un es tagad lasu savu pēdējo eh, paziņojumu. Mēs turpinām nosūtīt Krimas un Sevastopols nelegālo aneksiju un turpināsim pilnībā implementēt savu neatzīšanas politiku. Šī padome, Eiropas padome, nekāda veidā nemazina. Es sankcijas režīmu pret Krieviju. Eh, pretēji apgalvojumu būtu tikai neproduktīvi Padome, Eiropas padome uzliek par pienākumu Krievijai e, ievērot noteikums, kā arī cilvēku tiesības attiecībā uz Krievijas pilsoņiem nodrošināt un Krievijas eh, Mm, cilvēktiesība aizstāvi ir arī e, iestājušies par to, ka Krievijas vieta Eiropas padomē jāsaglabā. Pirms šīs sanāksmes mums bija, man bija daudz e, tikšanās ar NVO pārstāvjiem, e, kuri teica, ka, ja Krievija pilnīgi pametīs Eiropas padomu, jūs esat mūsu pēdējā cerība, mums nav ne, nekur vairs kur griezties un prasīt aizsardzību. Tādēļ mēs sagaidām, ka Krievija gādās, lai tā sankcijas pilnībā saskanētu ar Eiropas padomes principiem un noteikumiem tās darbības. Un mm, mēs arī uzskatām, ka pirmie pozitīvie soļi būtu, ka Krievija atļautu nelegāli anektētās Krimas pusels e, apmeklējumu e, no e, spīdzināšanas aizliegums komitejas e, pārstāvju puses Eh, par to tiek debatēts eh, komitejā eh, spīdzināšanas aizliegumam. Es pilnībā aizstāvu šo dokumentu, kas, ka tas ir jāpublicē, bet dalībvalstu starpā par to nav vienprātības. Ir dalībvalstis, kas nevēl šo dokumentu pilnībā publicēt. Komiteja ir pār, mēs to atbalstām. Uh, bet eh, tomēr mums vajag dalību valstis eh, dabūt eh, savu pusē jāpārliecina. Bet valsts pēc valsts apskatās šo ziņojumu, un jums, deputātiem, nebūs nekādu šķēršļu, nekādu pamata jums neļaut izlasīt šo ziņojumu pilnībā un piekļūt tam. Tomēr es uzskatu, ka ziņojumam būtu jābūt publiskam, esmu to jau paudusi daudzkārt visai sabiedrībai jo šis ir visspēcīgākais rīks mūsu rokās - publicitāte, atklātība un atklātas debatas, īpaši šajos gados, kad sociālie mēdīji e, viņiem tik viegli piekļūt. Dažas labas ziņas arī. Mē, mums e, bija ieslodzīto uh, cietumnieku apmaiņu Dumiņatovičs eh, un eh, ir viesojusies Krievijā, un Krievija ir samaksājusi savus pēdējo, parādu, pēdējo gadu uzkrātos parādus, nepilno summu sākumā, bet tagad viņi jau ir samaksājuši visus savus parādus, kas bija diezgan daudz. Eh, un Mēs eh, eh, arī bijām skaidri pauduši, ka tā tikai arī tas varēja notikt, savādāk tas nevarēja notikt. Par programmām Turcijā jums ir bažas pilnīgi pamatoti. Mēs esam daudz investējuši un mums ir bijuši panākumi. Dažas programmas eh, to darbība ir pārtraukta, citas turpinās bet e, šīs programmas tika nopietni pārskatītas e, Eiropas padomē un Eiropas Savienībai kopā darbojoties. Mēs pret to neatiecamies viegli. Un es vienmēr izmantošu iespēju paust savu e, viedokli. Viens ir, kā es pārstāvu, ja man nav visu es dalību valstu uh, E, atbalsts, e, tad es nevaru paust es viedokli, citādi varu. Un tad ir lokālais paziņojums, e, tas ir biežāk, kad visi 28 tomēr runā vienā balsī. Un jums ir jāredz, cik mēs esam lepni, kad aizstāvām cilvēktiesības, piemēram, Turcijā vai Krievijā. Tātad mēs pārskatīsim programmas, eh, raudzīsimies uz to eh, implementāciju, sekosim tai rūpīgi. Marijāni kungs. Atbildēšu franciski. I, I think, I think... Tā tad, eh, eh, jā, es eh, domāju, ka cilvēktiesību tiesa saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Par vienu lietu varat būt pilnīgi pārliecināti, viņi implementē likumdošanu, viņu ne, nav likumdevēji, viņi neizdomā jaunus likumus. Viņi piemēro mūsu spēkā esošās konvencijas un likumus. Uh, Ja ir citas materiālās tiesības, tad arī būs citādi e, spriedumi. Protams, mēs e, e, e, sekojam tam, lai tiesneši būtu kvalificēti. E, Patreiz ir tāda kārtība, ka katrai valstī ir jāpiedāvā trīs e, tiesneši, un pēc tad pieņems lēmumu. Tādēļ ir tik svarīgi, uh, spējas būt pilnīgi iesaistītā procesā, starp citu 28 tiesneši ir ievēlēti ar eh, Krievijas federācijas balsīm, bet es domāju, ka tās nekļūs par problēma. Implementācija CI tiek sekot cik gadu, ir implementācijas eh, pārbaudes, un tas ir ļoti spēcīgs rīks. Uh, kad mēs raugāmies, kā uzraudzības iestādes komitejas un cilvēktiesību tiesa prezentē savu darbu, bet piekrītu, ka eh, darba slodze, Eiropas cilvēktiesību tiesas darba slodze ir tiešām diezgan nopietna. Nesen eh, šeit ir bijuši uzlabojumi attiecībā uz to, cik eh, tiesnešu piedalās tiesas sprieduma taisīšanā, bet uh, E, tomēr tā ir neatkarīga institūcija, kuras vārdā es nevaru runāt. Paldies par jūsu interesēs, jūsu teikto atcerēšos un turpināsim jūs informēt par to, kas varētu notikt tālāk. Paldies, vēstniece Kūneva, vai ir vēl kādi jautājumi no jūsu puses nav? Es ceru, ka jūsu atgriešanās Eiropas parlamenta bija patīkami. Varbūt lielākā daļa no jums atceras, ka Kunevs kundze bija pirmā Bulgārijas komisāra. Jūs esat daudz bijusi komitejas eh, sanāksmēs. Jā, man vienmēr ir prieks būt šeit komitejas sanāksmēs un lūdzu jums pakalpojumu, kad būsiet Strasbūrā, informējiet mūs un sarīkosim tur vēl vairāk debašu esmu pārliecināta, ka uh, mūsu kopīgo gaisa darbs mums uh, apusē iepriecinās un laims veicas nākamo četru gadu gaitā. Paldies! And all I can say is blagodāja. Jā, paldies un uh, laims veicas jūsu darbā Strasbūrā. Next item is in camera. So... Nākamais darba kārtības punkts tiks izskatīts aizslēgtām uh, durvīm, tāpēc uh, lūdzu visi, kuriem ir zāli jāatstāj, dariet to tagad.